saņēmusi informāciju par kandidātiem, e, izmaiņām komitejās un parlamentārajās delegācijās. Attiecīgie kandidātu vārdi tiek uz, tiks uzskaitīti šīs sanāksmes protokolā, un ja nebūs nekāda veida citu piezīmju, tad šie kandidāti tiks apstiprināti attiecīgajos amatos, attiecīgajās vietās un komitejās. Tāpat arī gribētu jūs informēt, ka kopā ar padomu